Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums ievēlot kvestors Eiropas parlamentā. Esmu saņēmis eh, informāciju par sekojošiem kandidātiem - Geringers kundze, Higiensa kungs, Lulingas kundze, Maštalkas kungs, Ņūtona Dana kungs, Nikolsona kungs, Omen Roitenes kundze un Speronī kungs. Tātad tie ir kandidāti. Visi kandidāti man ir paziņojuši, ka viņi e, pieņem izvirzīšanu, un e, tā kā kandidātu skaits pārsniedz kvestoru vietu skaitu, tad saskaņā ar 13. panta pirmo punktu mūsu reglamentā mums ir jābalso aizklāti. Tātad e, balsosim. Atgādināšu, ka saskaņā ar 16. pāntu mūsu reglamentā kvestoru ievēlēšana notiek saskaņā ar to pašu procedūru kā priekšādātāju vietnieku ievēlēšana. Un mēs eh, izmantosim elektronisko balsošanas sistēmu aizklātā veidā. Lai nodrošinātu, ka mēs visi eh, labi varam nobalsot, ka mēs visi zinām, kā jābalso, tad, eh, jo īpaši jaunajiem deputātiem parlamentā, eh, mēs tagad pārbaudīsim šo te balsošanas sistēmu pavisam ātri. Jums priekšā ir elektroniskā balsošanas iekārta, jums ir arī lietošanas noteikumi uz galda par to, kā lietot balsošanas iekārtas. Un tomēr es gribētu pavisam īsi izstāstīt arī, kā ir jābalso. Pirmkārt, ir jāieliek balsošanas kārte tai paredzētajā vietā, čipu jābāž ir uz leju. Un ja jūs ievietosiet balsošanas karti otrādi, tad uh, mirgos zeltainā gaismiņa, zeltainā lampiņa, un uz ekrāna parādīsies norādījumi. Un uz ekrāna tad uh, parādīsies uh, uh, um, kārts numurs, uh, datums un uh, deputāta vārds. Tātad, un uh, tad, kad uh, sāks balsojums, tad uh, uz ekrāna būs informācija par to, par ko tiek balsots, kandidātu sāraksts un uh, vietu skaits, kas ir jāizpilda. Ceturtkārt, jums ir jāizvēlas kandidāta vārds, par kuru vēlties balsot. Uh, Uh, to varat izdarīt uh, šo te, uh, spiežot zilos taustiņus uz augšu vai uz leju, un varat izvēlēties šo kandidātu nospiežot plus taustiņu, kas ir kreisajā pusē balsošanas iekārtā, un tad parādīsies zvaigznīte pie šī te deputāta vārda, un tad jūsu balss tiks pieskaitīta. Tikai tās balsis, kas tiks nodotas par kādu no deputātiem, tiks ieskaitītas. Uh, lai uh, ievērotu balsošanas aizklātību, tātad slepenību, jums uh, būs iespēja nodzēst šo te zvaigznīti un ast, a, uh, apskatīt pārējo sārakstu. Un tad jums būs jānobīda kursors līdz lejai. Pietkārt, ja jūs vēlaties parādīt, ka jūs a, piedalījāties balsošanā, bet negribat balsot par nevienu kandidātu, tad jūs varat nospiest nulles taustiņu, kas ir balsošanas iekārtas vidū. Seškārt, pirms es paziņošu uh, par balsojumu beigām, ir iespējams uh, mainīt uh, domas un mainīt savu balsojumu, atgriežoties pie uh, Uh, šī kandidāta vārda, uh, nospiežot nulīti, tas uh, atcels jūs balsojumu pār, un tad jūs varēsiet izvēlēties citu kandidātu, nospiežot plus taustiņu. Visbeidzot, lai redzētu visus kandidātus, par kuriem jūs esat balsojuši, nospiediet X taustiņu, kas ir kreisajā pusē zem ekrāna, un nospiežot divreiz šo uh, taustiņu jūs varat nodzēst zvaigznītes. Tagad pāriesim pie balsošanas testa. Es atvainojos, ka tas te tagad notiek nedaudz kā skolā, bet es domāju, ka tas varētu būt noderīgi jauniem deputātiem un arī pārējiem varbūt. Un pārbaudīsim šo sistēmu, notestēsim, lai visiem būtu skaidrs. Lūdzu, izvēlēties divus no šiem sešiem dziedātājiem, kas ir sa saka, tātad sarakstā. Uh, Lučēnē Pavarotī ir pirmais, viņš gan um, nesen aizgāja mūžībā, Plasido Domingo ir otrais, Jose Carreras um, ir trešais sarakstā, un uh, Julia Meganes Džonsone, Monserrata Kabale un uh, Džesija Normana ir pēdējie trīs kandidāti. Lūdzu, izvēlēties uh, jūsu dziedātāju. Balsojums ir uh, sācies. Ir un balsojums.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 Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Nu, labi. Labi, labi, nav jau jāsteidzas. C'è una richiesta. Vai ir kāds jautājums no zāles? Non funziona? Non fun... Vai nedarbojas jūsu balsošanas iekārta? No subito. Un tūlīt mēs kādu nosūtīsim, lai par to parūpētos. Consentiamo all'onorevole Mauro di votare il suo cantante preferito. Mēs gribētu dot iespēju Mauro kungam nobalsot par savu mīļāko dziedātāju. Prego, c'è una... Eh, non funziona, non funziona lì. Provvediamo subito. Eh,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 Prego, onorevoli Šulc. Lūdzu, Šulca kungs. Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, vajadzētu kaut ko paskaidrot. Tagad mums ir tests. Šajā testā mēs varam izvēlēties tikai divus uh, kandidātus. Uh, pēc tam, kad būs balsošana par kvestoriem, mēs varam balsot par pieciem kandidātiem. To gribēju tikai pateikt. Tātad testā mēs balsojam par diviem un pēc tam par pieciem, un tas daudzus kolēģus mulsina, jo pēc tam balsojumā mums būs jābalso par pieciem. Paldies, eh, priecēdētājs Šulca kungs. Paldies par eh, to, ka pateicāt to, ko es gribēju jau teikt. Protams, ka es to būtu pateicis, tad, kad mēs eh, balsotu pa īstam, bet tiešām paldies, ka jūs jau tagad pateicāt šo informāciju. No, c'è l'onorevole Silvestri che non ha votato. Ho, ho chiesto di, di... Presidente. Prego. Priekšsēdētāji. gribētu pateikties pirmkārt jums par to, ka Pavarotī kungs ir pirmais sarakstā, bet gribēju vēl šo to piebilst. Tātad pēc tam, kad mēs e, ieliekam plusiņu pie tiem, par ko mēs balsojam, vai par to ir jāapstiprina? Nē, nav jāapstiprina, tikai šis te plusiņš ir jāpieliek pie uh, diviem vārdiem.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 bisogna andare Però, sì. bisogna andare avanti. Sì, sì, d'accordo. Ora io direi di chiudere la, la votazione. Labi, es gribētu ieteikt beigt balsojumu, jo šis ir tikai tests. Tāds izmēģinājums. Šeit nav runa par kvestoru ievēlēšanu. Tātad tagad beidzam balsot. Posso annunciare il risultato della votazione? Vai es varu paziņot balsojumu rezultātus? Lučiānā Pavaroti 380 balsis, Plasido Domingo, pēc tam Žozē Kariro 213, 100, Džesija Normana 177 balsis un Bingenēš Džonsona, Džūlija 109 balsis. Tātad tas bija tikai tests. C'è una richiesta di, di parola. Vai ir kāds jautājums no zāles? Kazīnī kungs, jā, lūdzu. Pagaidiet, man liekas, ka visi nesaprat šo mutisko skaidrojumu par to, kā jābalso, jo, un tāpēc pirms īstā balsojuma jūs varbūt varētu vēlreiz paskaidrot, kā nobalsot. Io non lo so se veramente, se davvero tutti quanti, io penso che Nu, es nezinu, vai visi saprata. Bet, nu, katrā ziņā balsojuma rezultāti parāda, ka cilvēki ļoti ātri mācās jaunas lietas šajā parlamentā. Allora, procediamo alla elezione vera. Labi, tagad pāriesim pie īstā balsojuma. Ievēlot kvestors. Tikai gribu vēlreiz pateikt to, ko Šulcu kungs jau uzsvēra, proti jūs varat balsot par pieciem kandidātiem. Sākam balsot. Un attimo solo perché dobbiamo ricaricare la Non è ancora aperto perché si sta ricaricando. Es atvainojos, balsojums nav sācies. Mēs atkal liekam šo kandidātu sarakstu iekšā. Pretējā gadījumā mums par kvestoriem tiks ievēlēt dziedātāji. Pronto? Adesso mi, mi dicono che siamo in condizione di votare. Nu labi, es saprotu, ka tagad mēs varam tiešām sākt balsot. Lūdzu, balsojiet! Eh, Estrela.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 696 ir balsojuši, divi bojāti biļeteni. Tātad 694 balsis ir nodotas, 348 ir absolūtais vairākums, balsis ir Gēringas kundzei, 389 Higienas kungam, 352. Lulingas kundzei 322, Mastalkas kungam 206, Nikolsonai 106, Ņūtonam Dannam 171, eh, Omen Ruitenai 161 balss un Speronī kungam 145 balsis. Tātad, eh, balstoties uz šiem rezultātiem, pirmajā balsojuma kārtā ir ievēlēti sekojoši kandidāti - Geringera Odenbergas kundze un Higiensa kungs. Un es gribētu apsveikt šos kandidātus. Restano dunque da segnare Tātad eh, joprojām ir trīs brīvas vietas, kas ir jāizpilda un būs vajadzīga otrā balsojuma kārta. Ja nav nekādu komentāru, tad es pieņemu, ka pirmās kārtas kandidāti kandidē arī otrajā kārtā. Vai ir kādi komentāri? Nē, labi. Otrā balsojuma kārta notiks trijos pēcpusdienā šodien. No. Possiamo fare adesso, possiamo Ma io, colleghi, io lo facevo per la vostra. Dargie kolēģi, es to daru tikai jūsu veselības labad. Cukura līmenis asinīs noteikti daudziem ir krities. Visā citādi mēs varam tūlīt arī balsot. Dobbiamo soltanto dare il tempo eh, per la. Mums ir tikai jāļauj nedaudz uh, laika, lai uh, tiktu uh, ielādēts jaunais kandidātu saraksts un, protams, jāizdzēš šie divi kandidāti, kas jau ir ievēlēti. Fidelopai. Volevo avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti i candidati in lizza. Protams, ka tagad mums ir mazāk kandidātu mūsu sarakstā, un tas nozīmē, ka tagad ir jābalso tikai par trījiem un nevis pieciem. Tātad šajā balsošanas kārtā jūs varat izvēlēties tikai trīs kandidātus. Mi dicono che siamo pronti, quindi possiamo. Eh, izskatās, ka esam gatavi balsot. Tātad varam sākt balsot. Sākam balsot. Posso da pure io, eh, eh, qualcuno ha problemi con i dispositivi? Vai ir kādas problēmas ar balsošanas iekārtām? Viss kārtībā? Possiamo chiudere la votazione? Tātad vai mēs varam beigt balsošanu? Allora, la votazione è chiusa, grazie. Labi, beidzam balsot. Paldies. Hanno votato 699 kolēģi. 699 cilvēki balsojuši, divi bojāti biļeteni. Tātad 697 eh, nodotās balstis, 349 eh, ir apstāties vairākais, 203 eh, ir Mastāvskundzei. Omen Roitens kundzei ir 187 balsis, Nikolsonam 172, Speroni 130 eh, balsis. Tas nozīmē, ka mums eh, būs jābalso arī trešo reizi. Vai jūs esat gatavi tagad turpināt balsot? Labi, tad turpināsim. Turpināsim ar balsošanu. Trešajā balsošanas kārtā ir vajadzīgs vienkāršais balss vairākums kā um, viceprezidentiem. Non è lo stesso elenco di prima. Bene, siamo pronti, possiamo fare. Labi, vai esam visi gatavi, tad tagad būs trešā balsošanas kārta, sākam balsot. Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Possiamo chiudere la votazione? Tad tagad slēdzam, beidzam balsot. Paldies visiem. Esam beiguši balsot. Septiņas piecas balsis, nederīgas divas. 703 derīgs balss. Lulingas kundze saņems 306 balss. Maštālkas kungs 293. Newton Dan kungs 208. Omen Roitens kundze 167. Nikolsons 167. Tātad 131 Peronī pa kvestoriem ievērētu Lūnīgs kundz, Maštāls kungs, Ņūten Dan kungs. Sirsnīgi sveicam. Io vi prego di non abbandonare l'aula la, per... Eh, bet tagad eh, aicinu palikt vēl zālē, jo mums vēl viens balsojums priekšā. Mums tagad vēl jābalso. Par, jābalso par to, e, cik būs mm, deputāti kurā komitejā. Svarīgs balsojums vēl. Un vēl e, tāds paziņojums saskaņā ar mūsu reglamentu 16. punktu un 15. punktu 2 15. pānta otro punktu, kvestoru. Rangs pēc nodotām balsīm tiks noteikts, un tas tiks arī tad publicēts uh, uh Eiropas Savienības oficiālajā vēstnicī. Un tagad uh, mēs balsosim par komiteju skaitlisko sastāvu ir viens uh, grozījums, uh, pirmais grozījums, ko ir EFD frakcija iesniegusi. Mm, tagad balsosim par EFD grupas uh, pirmo grozījumu. Kas ir pār? Kas ir pret? Kas atturās? Tātad arī es ar savām acenēm redzu, ka uh, plašs vairākums pret balsoja. Līdz ar to ir noraidīts grozījums un tagad par uh, rezolūciju kopumā par, pret, atturās, neviens. Nu, tad ir pieņemts, pieņemta rezolūcija. Paldies kolēģiem, un līdz ar to es pārtraucu sēdi. Eh, turpināsim pulksten trijos. Tagad esat nopelnījuši pusdienas labu ēst gribu.